Balsojuma skaidrojumi pēc brīža. Gan. Merci, mes chers collègues, nous allons passer donc. Paldies, darbie kolēģi. Tagad balsojam skaidrojumu sākumā par Koha kunga ziņojumu. Klūnas kundzei vārds. Klūners kundze lūdzu. Madam Klūna. Klūners kundze balsojumu skaidrojumu par dažādiem transporta veidiem paredzētās integrētās biļešu sistēmas ieviešana Eiropā. Klūner kundze lūdzu jums vārds balsojumu skaidrojumam. Viena minūte lūdzu. Jūs varat skaidrot balsojumu. Paldies, priekšētājs kundze, un es ar lielāko prieku atbalstīju šo ziņojumu, lai vienkāršotu braucienu iespējas visā Eiropā, lai pasažieriem būtu iespēja iegādāties biļetes un plānot ceļojumus visā Eiropā. Un viens veids, kā virzīties uz priekšu, ir, lai būtu viens biļets veids visiem transportēriem visā Eiropas Savienībā. Uz doto brīdi pasažieriem ir jāiet cauri ļoti saržģītai procedūrai, iegādājoties biļetes autobusam, vilcienam un tam līdzīgi. Ar šo mehānismu mēs varētu vienkāršot šo sistēmu, padarīt to daudz vienkāršāku. Un tas nodrošinātu ar daudz konkurētspējīgāku transporta sistēmu vienotu. Eiropas uh, ceļotāja karte varētu tikt izmantota, lai plānotu dažāda veida ceļojumus un transportu, tad nodrošinātu labākas iespējas patērētājiem un turistiem. Merci. Si nos collègues pouvaient quitter la... Paldies, vai kolēģi varētu atstāt zāli nedaudz klusāk, tas noteikti būtu patīkam arī runātājiem. Tagad vārds Tomašičs kundze. kundzei. Paldies. Dažiem transportveidiem paredzēts integrētas biļešu sistēmas ieviešana Eiropā, tā jābūt vienai no mūsu galvenajām transporta prioritātēm. Tas veicinās ne tikai transportu pasažieriem, tas ļaus arī uzlabot kvalitāti un samazināt cenas, veicināt izaugsmi visā šajā nozarē. Bet es nevaru piekrist dažiem visnotaļ neskaidrajiem mērķiem, kas ir saistīti ar visu iesaistīto pušu sasaisti līdz 2020. gadam. Es nevaru piekrist mērķim, ka šādi standarti tiktu noteikti e, izsludinātos konkursos. Es uzskatu, ka tādējādi tiktu zaudātas uzņēmējdarbības iespējas daudziem uzņēmumiem. Paldies, Seimors kundze, lūdzu. Vienu minūti. Priekšētājs kundze. Jau atkal es atrodos šajā zālē, lai runātu uh, pret dažādiem eh, neskaidriem ziņojumiem un projektiem. Šajā ziņojumā tiek piedāvās eh, izveidot integrētu piļešu sistēmu. Apvienotās karalists iedzīvotāji to nevēlas, lai komisija uzglābātu viņu personīgos datus kā kādās ES datubāzēs. Mūsu pilsoņi nevēlas mainīt to, kas jau labi strādā. Mūsu biļešu sistēma jau ir pavisam laba, ja vēlamies to mainīt, tad mēs paši valstī to izlemsim, nevis to darīs Eiropas Savienība. Valsts nozarei apvienotāji karalistē ir jāsamazina izdevumi, un tā to ir darījis jau ilgstoši. Un mēs nevaram mainīt savas sistēmas tikai tādēļ, lai dažiem Eiropā rastos labi sajūta par to. Daži no mūsu vecā gada gājuma cilvēki var mieru mainīt uh, to, kā viņi iegādājas biļetes, vienkārši lai nokļūtu līdz veikalam. Ja tas strādā labi, nevajag to mainīt. Tādēļ es balsoju pret. Paldies. Mamikins, Mamikins kungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze es nobalsoju par kohkunga ziņojumu jo uzskatu ka integrētas biļešu sistēmas ieviešana ir svarīgs solis lai izveidotu kopēju transporta sistēmu visā eiropas savienībā. it īpaši tas ir svarīgi tām valstīm eh, kas vāji savienoti ar citām eiropas savienības valstīm. inovatīvas tehnoloģiju eh, izmantošana dos iespēju padarīt sabiedrisko transportu man skatījumā eh, efektīvāku tīrāku un dos iespēju attīstīt eiropas savienības reģionus līdz ar to kolēģi mums ir jāpātrina šis integrācijas process un eiropas savienības parlamentam ir jādara viss lai to veicinātu un šis ziņojums ir kārtējs solis šajā virzienā. paldies! korvin mikkes kungam vārds. Monsieur Korvin Mikke, vous avez demandé la parole. Korvin Mikke, kungs, jūs lūdzāt vārdu, lai skaidrotu balsojumu. Lūdzu, vārds jums. Vai jūs lūdzāt vārdu? Ja tā tas ir, tad lūdzu, tagad jūsu kārta. All the time about the diversity, that our parliament is to defend diversity. But all the time, if there is a voting, we are voting for unification of everything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 šai briesmīgai traģēdijai, kas notika pirms desmit gadiem un kas lika apvienoties visiem Londonas iedzīvotājiem, tostarp arī transporta nozars darbiniekiem, un it īpaši vēlos runājot par biešu tirgošanu teikt, cik ļoti atbalstu šo ziņojumu, un man ir liels prieks par tajā iekļauto informāciju, un es ar lielāko prieku to atbalstīt. Īpaši vēlējāmies uzsvērt to, cik būtiski ir, lai būtu piekļuvi internetam uh, stacijās un pārkāpšanas vietās, un cik tas būtiski ir uh, Eiropas pilsoņiem, lai viņi varētu pārvietoties. Manuprāt, tas ir arī labs piemērs tam, kā mēs sadarbojamies, lai izveidotu patiesi kopīgu tirgu, kas nāks par labu visiem. Paldies! Merci, nu pasam. Paldies. Tagad pārējām pie ziņ, balsojuma skaidrojumiem par Nikolsona ziņojuma par piena nozares tiesību aktu kopumu īstenošanu. Vārds Harkins kundzei, viena minūte. Paldies, priekšādāji. Es labprāt atbalstīju šo mana kolēģa Čēnša Miklsona sagatavoto ziņojumu. Tas ir veidots pareizajā laikā. Es pārtiks indeks ir samazinājies par vairāk kā pusi kopš 13. gada un ir pat sasniedz vienu no zemākajiem līmeņiem. Un vidējiem īrijas uh, lauksaimniekam tas nozīmē nozīmīgs zaudējums. Un mēs redzam, ka mainās arī piena cena, bet nepareizajā virzienā. Tādēļ es biju priecīgi redzēt tik lielu atbalstu parlamentā, lai uzstātu, ka patērēzēju nodošajiem pasākumiem kā valsts iesaistīšanās e, nav pietiekami, lai risinātu šo pastāvīgo nestabilitāti un citas krīzes piensaimniecības nozarē. Un es aicinu Hogenu kungu īstenot reālāks nodošinājumu pasākums un pārliecināties, ka iesaistīšanās cena atspoguļo patiesas tirgu cenas un ražošanas cenas. Paldies, Terēs Martines skundzei. Vārds viena minūte. Paldies, kolēģi. Š ir ļoti svarīgi atcerēties, kāda ir piena pašizmaksa un kāda ir piena cena tirgu. Diemžēl mēs eh, uzskatām, ka tirgus intereses ir prioritāras salīdzinājumā ar patērētāju interesēm, un mums jāatzīst, ka mēs eh, būtībā pamazām nogalinām piena eh, rūpniecību, to likvidējam šādi rīkojoties. Bet šie cilvēki cīnās par savu iztiku. Ja mēs neatbalstām lauksaimniekus, tad mēs paši sev nogalinām Eh, nodarām kaitējumu. Varbūt tādi cilvēki, kā, eh, kuri domā tā kā es nav šobrīd vairākumā, bet mums ir jāaizstargā cilvēki, nevis spekulanti. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka vēsturi veido cilvēki. Paldies, Klūnas kundze. Paldies, priekšsēdētāji piena kvotu atcelšana pēc 30 gadu pastāvēšanas ir gan izaicinājums, gan lieliska iespēja. Un eh, to pozitīvi uztvēra īrijā. Lauksaimnieki domā par to, kā investēt un modernizēt ražošanas sistēmas, palielināt ražošanas apjoms. Es balsoju par šo soli it īpaši apzinoties, cik svarīga ir piensaimniecības nozare eksportā. Un mums ir jādomā par pasākumiem, kā vērsties pret cenu svārstībām, kas īpaši satrauc piena ražotājus ka komisija ir jānāk klajā ar skaidru paziņojumu, ko tā ir paredzējusi darīt, un tas ir svarīgi arī lauksaimniekiem, kuri vēlas im, investēt ražošanā. Paldies, tagad vārds Bogoviču kungam. Krievijas embargo un pienas kvotu uh, Eh, atcelšana ir novedusi pie piena cēnu krišanās. Piena nozara saskars ar nopietnām problēmām. Tas ir atspoguļots arī Nikolsona ziņojumā, ko es atbalstīju. Es pārstāvu uh, Sloveniju, kur uh, piena nozarei ir liela nozīme. 60% mūsu uh, zemes uh, veido pļavas, un uh, tās ir arī kalnu pļavas, uh, šeit ir mazi uzņēmumi, un lauksaimnieki tiešām cieš no šīm ļoti zemajām un svārstīgajām piena cenām. Tādēļ es uzskatu, ka komisijai ir jāuzrauga šī sistēma, jāveido drošības tīkls piena ražotājiem. Un viens no risinājumiem, protams, būtu eksporta apjomu pieaugums un kvalitatīvi piena produkti. Paldies. Neko kungam. Paldies. Eiropas uh, Savienībās īstenotā politika neņem vērā izaicinājums, ar ko saskaras piena ražotāji Eiropā. Nesen Krievija ir pagarinājusi Um, embargo Eiropas piena uh, produktiem. Uh, šis solis ir radījis lielu vilšanos, jo Eiropas komisijas ierosinātie mehānismi nespēja kompensēt šo Krievijas uh, noteikto embargo. Tāpat ir jāpārskata dažāda veida uh, sie, noteikumi attiecībā uz sieriem un citi noteikumi, ko ir apstiprinājusi komisija. Es uzskatu, ka šis saraksts ir jāpaplašina un jāparedz arī uh, noteikti pasākumi šajā nozarē uh, kurā ir daudz problēmu. Es uzskatu, ka kom Eiropas komisija ir aktīvi jāiesaistās. Tagad vārds Mamīkin kungam. Eh, priekšsēdētājas kundze es nobalsoju par šo ziņojumu jo 15. gada 31. martā pienekvotu sistēmas darbībā izbeigšana sakritā ar krievijas 14. gada augustā noteikto ieviešanas aizliegumu eiropas piena produktiem. baltijas zemniekus tas skar visvairāk un piena iepirkuma cenas dramatiski samazinājušās un latvijas ražotāji zaudēja konkurētspēju. godātie kolēģi! runa ir nevis par cipariem un grafikiem bet par konkrētām ģimenēm kuri var zaudēt visu ko viņi godīgi nopelnījuši un zaudēt ne tikai ģeopolitikas dēļ bet arī tāpēc ka kādiem ierēdņiem viņu jautājums nelikas svarīgs. tas ir ļoti svarīgs ziņojums un es gribu paust nožēlu ka līdz šim visi pasākumi tika veikti ar nokavējumu un nepietiekamā apjomā. es uzskatu ka komisijas pienākums ir pilnvērtīgi palīdzēt baltijas valstu un citu valstu piensaimniekiem tā skaitā latvijas kas cietuši no sankciju kara. paldies! Merci. Monsieur Wojciechowski n'est pas là, semble-t-il. Nous allons donc passer aux explications de vote sur le rapport de Monsieur Saradi. Pārējām pie balsojuma skaidrojumu par Zahratiju ziņojumu par Eiropas Savienības tirzniecības ieguldījumu. Vārds Mamikina kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, guratie kolēģi. Es uzskatu ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs jo publiskas un privātas partnerības var dot labumu vismazāk attīstītajām valstīm jo ppp ir efektīvs veids kā izmantot eiropas līdzekļus un panākt citus ilgtspējīgas attīstības mērķus piemēram tai skaitā arī nabadzības samazināšanu. bet mums jābūt uzmanīgiem jo dažreiz mēs mēģinām palīdzēt neņemot vērā šo valstu īstās vajadzības bet izējot tikai no sava redzējuma dažreiz mēs eiropieši esam gatavi uzspiest konkrētu projektu jo uzskatām ka tas ir tieši tas kas ir vajadzīgs e, šīs valsts iedzīvotājiem un valsts elite var arī neiebilst jo viņi ir ieinteresēti dabūt naudu bet reāli nepieciešamie projekti tā arī nebūs realizēti. šie aspekti noteikti ir jāņem vērā atbalstot publiskas un privātas partnerības projektus ko es arī īstenoju šodien savā balsojumā. paldies! Merci. Paldies, Efriģ kungs! Paldies, man ir liels prieks par iespēju izteikties otrajā plenārsēdes dienā. Uh, bija ilgi jācīnās, lai mēs tiktu uzklāsīts, bet paldies par to. Uh, cīņa pret uh, šādām praksēm ir galvenā lieta, par, kas mani satrauc apvienotajā karalistē, un viss, kas veicina šādu mm, praksi, ir jāizcīna. Un, piemēram, manā vēlēšana apgabalā, kas ir viens no nabadzīgākajiem apvienotajā karalistē, privātais servis piegādātājs ir piemērojis milzu maksas cilvēkiem, kuri nemaz to nevar atļauties, un viņi tikai vēlas apmeklēt savus radiniekus, un arī beigās personāls cieš, un visa nauda nonāk tikai privātā monopola kabatās. Un, Privātais monopols to izmanto, tas nav ētiski, viņi nelietīgi atbildīgi rīkojas, un eh, tas mums ir jāapkaro. Tagad eh, pārējam pie Melo kunga ziņojuma balsojuma skaidrošanas Bekovičam kungam vārds. Eh, temats augļu un dārzeņu nozara pēc 2007. gada reformas. Melo kunga ziņojums Mm, attiecas uz augļu un dārziņu nozaru, un tā ir pareiza atbilde kopīgai plānošanai saistībā ar maksu mazināšanu un smagajiem apstākļiem, kādi ir lauksaimniecības tirdzniecībā. Augļu un dārzeņu joma tikai mm, tā, tās ražošanai veltīja tikai trešdaļa mm, zemju e, Eiropas teritorijā, un tas ir ļoti intensīvs lauksaimniecības daļa un 500 tūkstoši darbu tādējādi tiek nodrošināti. Mums ir jāstimulē tās eh, valstis, kurās uh, ir šī, lai veicinātu šos eh, ražotāju organizācijas. Es nāku no Slovenijas un es vēlējos sarīkot Eiropas parlamentā konferenci, lai raudzītos, kādas ir Beļģijas labās prakses, tā lai arī Slovēņi to varētu uzklaisīt. Un es ceru, ka eh, Slovēņu lauksaimniecības ministrs arī izstrādās atbilstīgu stratēģiju šajā jomā. Paldies, Nikova kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es ar visu sirdi atbalstu 18. punktu šajā ziņojumā, jo īpaši aicinājumu Eiropas komisijai atjaunot uh, atbalstu jaunajiem augļu un dārzeņu ražotājiem. Šīs organizācijas ir spēcīgs mehānisms, lai palīdzētu ražotājiem pārrunu brīdī, kad tiek runāts par piegādes ķēdi, bet jo īpaši arī citām valstīm, kuras nesen ir pievienojušās Eiropas Savienībai, kā Bulgārija. Pēdējo gadu notikuma attīstība, un jo īpaši Krievijas embargo, parāda, ka lauksitīvs mm, sektors un komisijas atbalsts nav pietiekams, un tāpēc es aicinu komisija piešķirt atbilstīgus resursus lauksaimnieciem, nu, lauksaimniekiem un neaizmirst tos, kuriem nav nekāda nākotnes perspektīva un kuri nemaz mm, neko nenopelna. Un es aicinu e, komisiju arī vērst jauniešu uzmanību uz šo sektoru kā iespējamu, e, kurā var e, nopelnīt naudu, jo tomēr mēs redzam, ka notiek novecošanās un Tās ir skaidras problēmas. Komisijai ir jāsniedz praktiski pūliņi un jānāk lajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Tagad sanāksim noslēdzam un tā atsāksies pulksten 15.